Okay, uh, good afternoon. Labdien, kolēģi! Mums vajadzētu sākt darbu. Mūsu priekšsēdētāja Bolzas kundze lūdza mani novadīt šo sanāksmi par pirmo ziņojumu, un tad uh, Siklunas kungs ieradīsies un vadīs nākamo sēdes daļu, kas būs pēc šī ziņojuma. Man jāatvainojas par šīm izmaiņām programmā, bet uh, mums ir jāturpina strādāt ekonu komitejā. Sāksim ar ziņojumu, kur es esmu referents. Tas ir ziņojums par fiskālis no 14. līdz 20. gadam. Un šodien ir paredzēta viedokļu apmaiņa, izskatot grozījumus. Mums ir 54 grozījumi, un eh, es izskatīju visus šos grozījumus, un varu pateikt, ka esmu ļoti priecīgs ka daudzi grozījumi, ko piedāvāja mūsu kolēģi, atkal pievēršas eh, jautājumam par to, kā stiprināt cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību ar nodokļiem un visām šīm lietām, kas ir saistīts ar visiem šiem uh, nelegāliem darbībām. Es piekrītu visiem šiem grozījumiem, ir daudz grozījumu, kas pievērš šim jautājumam, un man ir liels prieks, ka visi kolēģi arī piekrīt šim uzsvaram, kas tiek likts ziņojumā. Es uh, turpmākajā periodā sadarbošos ar ēnu referentiem un citiem kolēģiem. Uh, lai sagatavotu kompromisa grozījumus, jo raugoties uz uh, savu ziņojumu un uz piedāvātajiem grozījumiem šim ziņojumam, man šķiet, ka mēs varēsim panākt labu kompromisu. Ir citi grozījumi, kur mums ir jāstrādā pie kompromisiem. Ir uh, grozījumi, kuri atsaucas uz veidu, kādā mēs monitorējam šīs programmas ieviešanu, kā uh, sekot ieviešanas progresam, un esmu gatavs strādāt pie uh, kompromisa grozījumiem šiem grozījumiem. Un tomēr ir daži grozījumi, par kuriem man uh, jādiskutē būs personīgi ar uh, parlamentu deputātiem, kas tos ir iesnieguši. Daži no tiem, manuprāt, ir labi grozījumi, ko es varu atbalstīt, bet vajadzētu runāt par to, vai šie grozījumi tiešām iedaras šajā ziņojumā. Un šeit gribu jums sniegt piemēru. Piemēram, Filips Lambērs piedāvā 21. grozījumā sekojušu tekstu. Dalību valstis, eh, dalību valstīm jāziņo par eh, spriedumiem par eh, pārobežu nodokļu lietām komisijai un citām dalību valstīm. Tas ir labs grozījums, bet es nezinu, vai tas te iederas. Šajā ziņojumā vairāk ir runa par uh, sadarbības programmu starp dalību valstīm un šīs programmas ieviešanu. Varbūt eh, šāda veida grozījumus varētu iekļaut, nu kur, kādā ziņojumā par eh, sadarbību Nu, es nedomāju, ka šis ziņojums ir īstā vieta, kur censties iekļaut pienākumu dalībvalstīm ziņot komisijai, bet mēs varam apspriest šo jautājumu. Ir tikai daži šādi grozījumi, kurus mums vajadzētu apspriest un analizēt ar ēnu referentiem un kolēģiem, kas šos grozījumus ir iesnieguši. Un uh, šeit ir runa par to, ka mums nevajadzētu censties šajā ziņojumā iekļaut uh, ieteikumus vai tam līdzīgus grozījumus, kuri patiesībā ir saistīti ar, ar regulām vai noteikumiem. Ir arī grozījums, kuru piedāvā Volfs Klints, tas ir 63. grozījums, kur viņš piedāvāja For instance, uh, piemēram, it's related to the amount Tas, e, tātad te ir runa par naudas apjomu, kas tiek piešķirta šai programmai. Ziņojuma pirmajā daļā tiek teikts, ka naudas apjoms šai programmai netiks diskutēts, ka tas tiks apstiprināts pēc sarunām par daudzgad finanšu schēmu, un apjoms būs atkarīgs no vispārējo uh, diskusiju rezultāta par daudzgad finanšu schēmu. Klīnca kungs piedāvā 63. grozījumā ņemt vērā dalību valstu ieguldījumu. Man ar viņu būs jāapspriežas, lai to labāk saprastu, uh, kas viņam šeit ir padomā, piedāvājot šo grozījumu. Visādi citāti man šķiet, ka ar lielāko daļu grozījumu mēs varam strādāt. un nākt klajā ekonu komitejā ar skaidriem kompromisu priekšlikumiem. Ar to arī beigšu un labprāt uzklausīšu mūsu ēnu referentus un sākšu ar Juan Noga kungu, kurš ir sociāldemokrāta grupas ēnu referents lūdzu. Ah, mes chers collègues, euh, Cienījamie kolēģi, cienījamais Teodor, um, nu, tā gadās. Piedod, kas attiecas uz eh, tava ziņojuma projektu, tad jāsaka, ka parlamentam nav pilnībā jāpārdefinē fiskāls, jo es domāju, ka eh, komisija ir drīzāk tā, kurai tas būtu jādara. Taču mums ir zināma atbildība, proti uzraudzīt šo procesu, lai, program, lai līdzekļi, kas tiek piešķirt programmām, tiktu izmantot pēc iespējas taisnīgāk un efektīvāk. Tas jau īpaši sākāms par eh, to, dal, to valstu piedalīšanos, kuras nav Eiropas Savienības dalībās, tālāk eh, pasākumu, uz kuriem var attiecināt, tālāk arī uh, procentu likmes un uh, ārējie eksperti, kā arī kontrola ekspost, kas eh, tiek īstenota. Kas attiecas uz eh, tām valstīm, kas nav dalībvalsts, tad mēs piekrītam referentam un ECR ēnu referentam. Kandidātu valstīm ir jābūt iespējai piedalīties bez ierobežojumiem, bet kas attiecas uz kaimiņu attiecību eh, politiku, tad var piedalīties tikai tajos jautājumos, kas ir saistīti ar uh, Eh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpniecību. Kas attiecas uz pasākumiem, 9. Eh, punktā, 7. pantā ir jāmaina formulējums, jo tātad 7. panta 9. punktā ir jāievieš izmaiņas, jo pašreizējā formulējumā ir iespējams eh, finansēt pilnīgi visu, kas ienāk prātā. Tāpēc arī esmu iesniedzis 58. grozījumu. Komisijas priekšlikums, kas paredz līdz, līdzfinansējumu līdz pat 100%, eh, par to neviens nav iesniedzis grozījums, bet es domāju, ka būtu jāierobežo šis eh, skaitlis līdz 80%. Tas būtu saprātīgi, ņemot vērā to, kā komisija rīkojas attiecībā uz citām programmām, kā piemēram uz kohēzijas eh, programmu. Es ierosinātu atstāt 100% valstīm, kas saņem finansiālo atbalstu. Kas attiec uz āriem ekspertiem, tad es vēlētos, lai te būtu tikai un vienīgi um, um, to valstu valdību pārstāvi, kuras piedalās programmās un nepaplašināt uz trešo valstu pārstāvjiem. 33. grozījums ir savietojams ar 37. 7. līdz 40. grozījumu, kas attiec uz šo pašu jautājumu. Un visbeidzot, 45., 48., 67. un 68. grozījums, ar to es esmu centies ieviest skaidrus principus, lai izvērtētu uh, programmas un to attīstību, un šīs programmas ir jāizvērtē, ņemot vērā uh, skaidļos izteiktus rādītājus, uh, cenšoties iz, cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpniecības, un nevis gluži vienkārši ņemot vērā uh, to informāciju, kas tiek uh, saņemta par piedalīšanos, un attiecīgi ir jāpiemēro arī um, šīs te līkumas no komisijas puses. Ir, zinām, konverģence starp mūsu grupas iesniegtiem grozījumiem un citu politisko grupu iesniegtiem grozījumiem, un esmu pārliecināts, ka mums bez grūtībām izdosies panākt vienošanos par šo kompromisu. Paldies! Thank you. I'm giving now. Paldies, un tagad Tagad došu vārdu Volvam Klīncam, bet Šmita kungs runās viņu vārdā. Thank you, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji un referenti. Jā, es nu tagad esmu Klīnca kungs. Viņš vēlētos uh, pateikties jums par paveikto darbu līdz šim. Viņš ir pārliecināts, ka rezultāts Um, būs ļoti noderīgs un labs. Viņš ir pievērsies vairākiem uh, punktiem un grozījis arī vairākus uh, punktus uh, tekstā. Es uh, nedaudz aizkavējos un nedzirdēju sākumu tam, ko jūs teicāt. Varbūt, ka jūs pie tā jau pievērsāties. Uh, ir jāiesaist ārējie eksperti, kad tas ir e, nepieciešams un nevajadzētu tos pilnībā izslēgt, kā piedāvā referents. Tātad šī jautājumā, ja es pareizi saprotu, jūs nesat vienojušies. Tāpat e, līdzekļu piešķiršana īpašām programmām, kā piemēram IT e, ekipējumam, ir jāīsteno līdzsvarotā veidā un nevis ierobežot, kā to piedāvā referents finanšu aploksne fiskāls programmas e, īstenošanai ir jānosaka ņemot vērā e, tās iemaksas, kādas e, veids dalībvalstis. Un visbeidzot, Klīnca kungs aicina regulāri izvērtēt programmu, un izvērtējuma programmas rezultāti būtu jāiesniedz vismaz reiz gadā. Lielas paldies! Es domāju, ka jums noteikti izdosies panākt vienošanos. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad došu vārdu Filipam Lambertam. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es šodien daru visu. Šodien uh, es esmu viena aktieru teātris un cerams, ka es varēšu uzņemties šo lomu pilnvērtīgi un cerams, ka viņš ir darba kolīķis, jūs jau ziniet. Nu tā tad. Uh, Vispirms gribētu pateikties ne tikai referentam, bet, uh, manuprāt, mēs esam diezgan īpašā situācijā šeit, jo uh, es nevaru saprast, kāpēc uh, kolēģi nav klāt. Es to interpretēju tikai kā uzticības uh, zīmi mums dažiem, kas skata šo dokumentu. Tā tad ir šāda atklāta uzticības demonstrācija, un to vajadzētu uzsvērt. Un tā ir sajūta, kas mūs vēl iedrošina mūsu misijas izpildē. Tātad varbūt kādu brīdi pavadīsim priecājoties par šo mums izrādīto uzticību. Es jums piekrītu, referent kungs, ka mēs nevaram vienkārši uh, nolaupīt fiskālis, uh, padarot šo ziņojumu par mm, vēlņu apkopojumu uh, nodokļu jomā. Bet, protams, sadarbības starp nacionālajām um, iedokļu iestādēm, uh, tas ir te jāapspriež, kā to veicināt. Un mums vajadzētu uzsvērt nepieciešamību apmainīties ar informāciju, ne tikai automātisku noformā, informācijas apmaiņu par, taks, par nodokļu maksātājiem, bet uh, spriedumi nodokļu jomā. Uh, ir ļoti būtiski, arī runājot par lieliem uzņēmumiem, korporācijām. Uh, un ko Mario Draghi saka un ko vācieši visu laiku saka - conditionality, tātad nosacītība. Ja jūs vēlties naudu no šīs programmas, tad jums ir jānodod informācija, piemēram. Un ja jūs eh, neizpildāt nosacījumus, tad eh, jūs to nesņemsiet. Jā, nu, tas ir varbūt nedaudz joks, bet, nu, tādā garā mēs varētu uh, uh, paust šo nepieciešamību, ka ir jāapmainās ar informāciju gan par nodokļu maksātājiem, gan arī par spriedumiem nodokļu jomā. Runājot par ekspertiem. Jā, ja mēs uh, runājam par ekspertiem, es negribētu izvēlēties ekspertus tikai no nozares. Jūs teiksiet, ka jā, viņš šo jomu pārzina, protams, tā ir, bet uh, visdrīzāk viņi nepiekrīt mūsu mērķiem. Un šajā izpratnē es gribētu, lai būtu eksperti, kas būtu, protams, kompetenti, bet arī no citām aprindām, ne tikai no biznesa aprindām. Un šeit es domāju nevalstiskās pilsoniskās organizācijas, kas ir arī ieguvušas pieredzi un zināšanas šajā nodokļu jomā. Viena no galvenajām lietām, kas ir jāveito, ir kapacitāte cīnoties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, no nodokļu krāp, un pret nodokļu krāpniecību. Un tas ir viens mēķis, ko mēs gribētu šeit uzsvērt šajā programmā. Tā jābūt instrumentam, lai uh, uzlabotu uh, uh kapacitāti, lai būtu vairāk ierēģi, kas cīnās pret nodokļu nemaksāšanu un uh, krāpniecību. To gribēju uzsvērt. Tas noteikti nebūs vienkārši, bet eh, mums būs varbūt vajadzīgs 10 vai 12 ēnu referentu sēdes, bet nu mēs nonāksim pie vienošanās. Labi. 10 ēnu referentu sanāksmes varbūt būtu par daudz. Nu, bet mēs varam mēģināt. Ja jūs pieņemsiet visus mūsu grozījumus, tad mēs varam vispār netikties. Tātad. Labi, paldies. Streika kungs. Well, good afternoon. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Labdien, paldies priekšsēdētāji. Uh, šīs pēcpusdienas uh, sēdes pašā sākumā man šķita, ka uh, šī būs ļoti patīkama pēcpusdienas sanāksme, uh, pie tas īts kafijas, bet uh, gal galā es sapratu, ka šī ir ietekmīgākā, uzticamākā, uh, uzticamāko cilvēku sanāksmi, tātad visi pārējie uh, ekonu komitejā mums pilnībā uzticas, un mēs varam vienoties par ko, ko vien mēs gribam, un viņi attiecīgi sekos uh, mūsu uh, darba rezultātiem. Jūs gribat teikt, ka viņi ir uh, slinki? Nē, nu, par to es pat, par to mēs varētu runāt. Uh, citā reizē. Tātad, Filip, mūsu rīcībā ir ļoti daudz laika, mēs varam runāt par ko vien vēlamies. 5, 6 eh, punkti. Kā jūs zināt, mēs konservatīvie mm, bieži vien esam drīzāk skeptiski noskaņot attiecībā uz eh, tādām programmām kā eh, fiskālis. Bet es ar gandarījumu uh, varu teikt, ka lielākā daļa uh, grozījumu un pieeja kā tāda ir gandrīz saskaņā ar to pieeju, kurai mēs varam piekrist. Mēs pilnībā piekrītam uh, tam, ka ir jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpniecības. Es esmu iesniedzis vairākus grozījumus un labāku uh, formulējumu, uh, bet uh, tas noteikti nav pretrunīgs jautājums, jeb strīdīgs jautājums. Otrais punkts - pārobežu krāpniecība. Mēs uzskatām, mēs gribētu uzskatīt, ka tādām programmām kā fiskāls vajadzētu palīdzēt izvairīties no pārobežu krāpniecības gadījumiem, kas nodara eh, postījums eh, konkurencei un kas ierobežo arī izaugsmi. Tātad tas kaitē izaugsmai. Trešais punkts. Um, nodokļu iestāžu darbinieku apmācība. Es esmu iesniedzis divus vai trīs grozījumus, kas uzsver to, ka ir šāda nepieciešamība. Ehm, nacionālās eh, nodokļu uh, iestādes darbojas atšķirīgi, un lai varētu uh, tikt galā ar nodokļu krāpniecību, mums ir nepieciešams labākas zināšanas un labāk izglītot cilvēki dalībvalstīs. Es atceros eh, diskusijas ar Wolfu Klīncu. Mēs eh, piekrītam, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs eh, neiztērētu pārāk daudz līdzekļu. Te arī nekādu pretrunu nav, mēs piekrītam pārējo viedoklim. Uh, Sastais punkts. Jā, sastais. Arī eksperti. Ja es pareizi saprotu, tad eh, šajā punktā mūsu viedokļi atšķirs. Bet mēs būtu par ārējo ekspertu piesaistīšanu ar vairākiem priekšnoteikumiem. Vispirms šim sarakstam ir jābūt publiskam, tam ir jābūt caurskatāmam, tam ir jātiek regulāri atjaunotam. Uh, Un tāpat ir jābūt skaidram un caurskatādam, caurskatādam tam procesam, kādā tiek izraudzīti šie eksperti, un jāņem vērā arī tas, ka uh, labi eksperti noteikti izmaksās uh, diezgan daudz. Tātad tie būs mani komentāri, un es vēlētos īpašu uzsvaru likt uz to, ka mēs gandrīz, gandrīz uh, kopumā piekrītam priekšlikumam. Tāpēc es domāju, ka nekādu grūtību te nebūs galīgajā balsojumā. Lielas paldies! Lielas paldies! Vēl viens ēnu refen, referents Niklaus Čontis nav ieradies. Neviens nevēlas izteikties viņu vārdā. Vai ir uh, citi kolēģi, kas vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Tad atgādināšu, ka balsojums ekonu komitejā ir paredzēts 28. vai 29. novembrī plenārsēdē. Tas ir paredzēts nākamā gada martā, atkarīgs, e, protams, no e, trialoga rezultātiem. Patiesībā šis jautājums netiks nodots plenārsēdē pirms e, nav pabeigts trialoga process ar komisiju un padomi. Tagad, diemžēl, mums būs jāietur pauze līdz pusdienas 16.20, kad Siklums kungs ieradīsies. priekšsēdētāji, es vēlējos pieminēt, ka e, jau ceturto reizi es nāku, uh, sak, uh, šķērsoju šo ēku, un es vēlētos pateikties priekšsēdētājiem par šo iespēju, ka mēs varam vairāk kārt uh, iet pa gaitaņiem turp atpakaļ. Protams, tas mūs uztur labā formā. Paldies! Priekšsēdētājs turpina, es atvainojos par šīm izmaiņām programmām. Tātad tiekamies pulksten 16.20. Lūdzu, atgriezieties zālē. Lielas paldies!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 Yes, we can start. Jā, mēs varam sākt. I will be chairing this uh, point. Es vadīšu šo te ceturto punktu, kas ir ziņojuma projekts par uh, Eiropas regulas grozījumiem par Eiropas statistiku. Es atvainojos, ka ierados novēloti. Es izgāju no mājas pus septiņos, bet bija kavēšanās lidmašīnām un uh, līdz ar to es kavējos nekavēsimies vēl vairāk, un tāpēc sāksim Sāksim ar to, ka es jums sniegšu pārskatu par ziņojuma projektu, kuru esmu iesniedzis. Vēl viena atzīšanās. Apskatīju ziņojumu pēc tam, ka to biju pabeidzis, eh, un esmu nedaudz vīlies sevī. Tādā ziņā, ka neesmu gājis pārāk pietiekam tālu, manuprāt. Es domāju, ka Šī ir e, viena iespēja, kad varam runāt par statistikas kvalitātes uzlabošanu. Mēs vienmēr runājam par to tādā neoficiālā veidā, ka statistikai būtu jābūt laicīgai, precīzai un salīdzināmai. Un tie ir arī pareizie kritēriji. Un tie ir arī atsaucas punkti mediju politikai. Policy um, makers un uh, politikas uh, veidotājiem un citām iesaistītajām pusēm. Un tomēr tas ir rezultāts. Un, lai to nodrošinātu, mums ir jāstiprina pīlāri oficiālās statistikas sastādīšanā un izplatīšanā, un tas ir arī ziņojuma mērķis. Nav šaubu, ka pēdējo gadu laikā ISS eh, ir uzlabojis savu pārvaldību un nodrošina, ka sistēma uztur kvalitāti, ir rīcības eh, prakses kodeks, un ir nodrošināts līdzsvars un visā visumā. Tas ir ļoti labs pakalpojums, kas tiek sniegts, ņemot vērā, cik daudz valstu ir iesaistīti šajā sistēmā. Un tomēr jāatgādina, ka Grieķijas gadījums parāda, ka tas, kas tiek darīts, nav pietiekams. Tā bija sistēmiska kļūme, vienalga, kā to aprakstām, tā bija ļoti būtiska kļūda, kas tika pieļauta. Un tagad mums uh, tiek izteikti aicināti, rī, aicinājumi rīkoties, lai neradītu jaunus sistēmiskus riskus, un tāpēc mēs, uh, mums aicina iejaukties. Pēc Grieķijas krīzes daudzās valstīs uh, SS uh, joprojām tiek uzraudzīts, un tāpēc ir uzskats, ka jāstiprina tā darbība. Mums lūdz rīkoties proaktīvi un ne tikai reaktīvi, cenšoties novērst tālākas problēmas šajā jomā. Tagadējā sistēma nevar sevi atjaunināt, jo to kontrolē līgums. Tātad, ja netiek mainīti līgumi, tad um, izmaiņas, ko var veikt uh, sistēmas kvalitātes uzlabošanai, ir stipri ierobežotas, lai to censtos padarīt neatkarīgāku. Bet, protams, joprojām ir iespējas tagadējās sistēmas ietveros šīs izmaiņas veikt, pat eh, tādas pašregulējošas. Mūsu ziņojumu varēs vērtēt pēc tā, vai mēs varam apstiprināt lietotājiem, ka pēc mūsu pasākumu ieviešanas nebūs iespējama vēl viena Grieķijas krīze. Tas ir tas jautājums. Uh, pēc tā mūs vērtēs, vai mēs to sasniegsim vai nē. ESS tiesiskais status uh, ir uh, vājāks salīdzinot ar uh, Eiropas centrālo banku sistēmu. To, to, to... Viens veids, kā salīdzināt šo sistēmu, ir salīdzināt to ar sistēmu, kur mēs pilnībā respektējam. Es negribu teikt, ka mēs pilnībā respektējam Eiropas statistikas sistēmu vai Eurostat, bet uh, katrā ziņā to nevar salīdzināt ar Eiropas centrālo banku sistēmu. Ņemot vērā to, kāda ir Eirostat loma, proti tas ir viens Eiropas komisijas ģenerāldirektorāts, Un tā nav atsevišķa institūcija, kā Eiropas centrālā banka. Un ņemot vērā Nacionālo statistikas institūtu lomu un lielumu, kas ir parasti nacionāls uh, iestādes un nacionālā valdība nosaka to budžetu uh, un parlamentu nosaka to budžetu. Patiesībā nacionālā valdība var izmantot budžeta piešķiršanas procedūras, lai kontrolētu statistikas pārvaldes. Tātad aizvien vairāk mēs apzināmies, cik svarīgi ir, lai statistikas institūti būtu neatkarīgi, lai tie uh, saņemtu uzdevumu radīt sabiedrisku preci, publisku preci un lai tie nepārstāvotu valdību. Uh, Es to apspriedu ar eh, dažiem eh, statistikas iestāžu vadītājiem un eh, aizvien vairāk pārliecinos, ka šeit ir nepieciešamība kaut ko mainīt. Jo es redzu, kāda ir šie statistikas institūti, visi nav pilnīgi. Uh, Un es domāju, ka mēs varam iet tālāk, nodrošinot, ka kāda statistikas institūta pārvaldes personas iecelšanas procedūra būtu jāstiprina, un tas nav citādā, kā ieceļot eh, kādas centrālās bankas eh, direktoru, piemēram. Kāpēc Nacionālais statistikas institūts nevarētu būt tāds, kura priekšniecību ieceļa parlaments, nevis ministrija? Finansējums sistēmas eh, un arī nosakot, cik resursi ir pieejami uh, Tas ir tas veids, kā uh, institūts tiešām var būt neatkarīgs, proti saņemot savu atsevišķu budžetu, un tad tas var strādāt pilnībā neatkarīgi no valdības. Un ir svarīgs arī procedūras, kā tiek prasīta statistikas informācija. Un tad šajā sistēmā ir metodes, kā tiek sastādītas uh, vadlīnijas, eh, standarti un kā tas tiek izplatīts, bet eh, vispirms ir jāliek uzsvars uz statistikas iestāžu neatkarību un uz Eirostat neatkarību. The, within the system, Sistēmas ietvaros mums jāstiprina arī noteikumi. Uh, kādi tiek izmantoti statistikas sastādīšanai un izplatīšanai, un arī kā šo statistiku var iegūt eh, citās institūcijas. Un, kā jau es teicu, es te tagad nekritizēju visas statistikas iestādes, bet tās ir daudzas, eh, ka, kas jau ir sasnieguši šo standārdus, bet mums ir jānodrošina, lai visas uh, Nacionālās statistikas iestādes eh, sasniegt un ievērot šos eh, plašos un augstos standartus. Jo eh, ķēde ir tik stipra kā tās vājākais posms, un ja ir viens vājš posms, tad tas uh, nosaka arī visas sistēmas vājumu, jeb stingrumu. Some <coughs> of the proposals. Daži no priekšlikumiem, kas ir ziņojumā un kurus vēlos vēl stiprināt ar grozījumiem, ir tātad sistēmas neatkarības un dalības pušu neatkarības jautājums. Un puses te ir Eurostat un Nacionālās statistikas iestādes. Un arī uh, jārunā par rīcības kodeksu, kur vajadzētu iekļaut eh, principu par eh, tātad neatkarības principu. Un tas, manuprāt, ir tas, kur vajadzētu stiprināt Eiropas eh, statistikas kodeksu ar saistošāku likumdošanu. Eh, vajadzētu padomāt arī par līgumu pārskatīšanu, jo, ja mēs vēlamies veidot Eiropas statistikas sistēmu eh, līdzīgi Eiropas centrālā banku sistēmai, tad eh, līguma pārskatīšana noteikti būtu nepieciešama. Un vēl viens priekšlikums, ko gribētu pievienot, ir igadējais ziņojums. Katrai centrālajai bankai ir gada ziņojums, un uh, Eiropas statistikas sistēma arī varētu, tur varētu paredzēt šādu ziņojumu, kurā varētu skatīt uh, notikums attiecīgajā gadā, kādi dati ir sastādīti, kādi indikātori būs pieejami un tā tālāk. Kādi ģenerāldirektorāti ir iesaistīti datu sagatavošanā. Uh, Šeit ir e, virkne priekšlikumu, ko varētu iekļaut šādā gada ziņojumā, kas informētu par situāciju attiecīgajā e, gadā, attiecīgajā sistēmā. Ir plaša vienprātība par to, ka ESS ir jāstiprina. Mūsu priekšlikumi ir svarīgi un tie būtu jāturpina un tomēr mums ir jāsāk diskusija par vidēja termiņa attīstību šajā sistēmā un jaunu Eiropas pārvaldības ietvaru. Now, uh... Tagad došu vārdu Lūdzu Gozais kungam. Uh, monsieur le, monsieur le président. Uh, priekšsēdētāji, referenti. Es vēlējos uh, vien atvainoties Rudī uh, Kats uh, vārdā, kas ir uh, uh ēnu referents šajā jautājumā. Uh, Viņi man nav atstājusi nekādus vadošos norādījumus, bet es vēlējos tikai eh, teikt, ka tā kā es bieži vien sāku jautājumos par statistiku, mēs jums uzticamies un mēs atbalstīsim eh, jūs priekšlikumus, lai uzlabotu statistikas sistēmu Eiropā. Un kā jau jūs uzsverāt, ir eh, svarīgi tik tiešām mm, panākt to, lai e, cilvēki, kas e, strādā pie statistikas, sagatavotu e, uzticams statistikas datus un lai viņi nebūtu atkarīgi no politiskajām iestādēm un lai nebūtu tāds nepatīkams tendences, proti grozīt šos statistikas datus, kas neatbilst realitātei. Paldies! Uh, thank you, Mr. Guzes. Um... Paldies, Guzes kungs. Filip, lūdzu, skārtā tev. Es vienkārši skaitu, cik mēs esam zālē. Šķiet, ka 25 ir mūsu parastais uh, skaits. Paldies, ka tūki ir klāt. Paldies Eirostat pārstāvjiem, kas ir tik pacietīgi. Es negribu tagad tevi kritizēt vai gribu drīzāk piedāvāt palīdzību tajos aspektos, kur tu uzskat, ka varēja būt labāk. Komisijas priekšlikums sākotnēji bija tīri labs, un mēs bijām un esam gatavi atbalstīt grozījumus, ko tu piedāvāji Gribu izcelt īpaši vienu vai divus punktus. Eurostat neatkarība, protams, ir svarīga, bet es domāju, ka vienlaiks ar šo neatkarību nevajadzētu iedomāties, ka jebkāda cilvēku kolēģija vai kolektīvs nekad nekļūdīsies. Un institūcijām jābūt neatkarīgām savstarpēji un jābūt skaidrībai par to, kā ir izlietota nauda, bet uh, es neesmu pilnīgi apmierināts ar to, ka ECB nav īsti neatkarīga iestāde. Mēs redzam, ka šī institūcija um, saņem arvien vairāk varas un būtībā tai nav jāatskaitās nevienam. Eirostat ir jābūt lielākai neatkarībai, bet tāds nozīmē, ka vienlaikus cilvēkiem, kas ir demokrātiski ievēlēti, ir tiesības dot ieteikumus, sniegt padomus par to, kāda tipa vai kādā, kādi dati ir jāvāc, un ir jābūt iespējām arī izmērīt rezultātu. Un ja mēs, piemēram, gribam samazināt šo ekoloģisko pēdas nospiedumu, tad ir jābūt iespēja to arī izmērīt tādā ticamā veidā. Un runājot par metodēm, mums ir jāparūpējas par to, lai tās ļautu gūt tādus rezultātus, ar ko politiskā līmenī cilvēki var arī kaut ko iesākt. Tāpat mēs domājam, es domāju, ka statistikas datiem ir jābūt publiskojamiem un labi saprotamiem, vienalga, kas tos gribētu lasīt un par uh, praktiskās rīcības kodeksu izpildi un kvalitātes kontroli, mēs uh, turpināsim runāt ar komisiju. Runājot par labāko praksi, mēs varam, protams, izvēlēties modeli no augšas lejup un likt uzsvaru uz divpusējo sadarbību, izmantojot twininga vienošanās ar dažādām dalību valstīm. Tā arī būtu viena no iespējām. Par piekto grozījumu varbūt mums ir nepieciešams skaidrāk signāli par piekļuvi vai datu pieejamību. Eirostats uh, piedāvā brīnišķīgus datus par valsts parāda datiem. Tos var atrast arī Google programmā, bet runājot par privāto parādu līmeni, tas nebūtu nav tik vienkārši atrast šos datus. Tātad šis ir, šeit ir ļoti daudz vēl, ko var uzlabot datu piekļuvas ziņā. Par jūsu desmito grozījumu, tad notikumi, noteikumi nevar būt bez sankcijām. Mēs vajadzētu, mums vajadzētu stingrāku sankciju režīmu. Vēl jāizceļ kā starp Nacionālajiem statistikas institūtiem un Eurostat ir jāuzlabo komunikācija. Un par Eurostat ģenerāla direktora leģitimitāti, vai šeit vajadzētu varbūt lielāku slieksni attiecībā uz nepieciešamo balsu vairākumu Eiropas parlamentā, lai šī cilvēka mandāts būtu tāds vēl vairāk uh, leģitimizēts. Nezinu īsti, kā uh, ir, kā sastāv lietas ar dzimumu līdztiesību, varbūt statistikas nozarē te viss ir uh, Ļoti labi. Nu, šie ir punkti, ko es gribēju jums piedāvāt turpmākajām pārdomām. Paldies, Bašesku kundze. Lūdzu, kungs. A shadow reporter on the ECR. <laughs> well, we are, we are enjoying Tad runās Streičeka kungs. Kaut gan es neesmu ēnu referents, tomēr vēlos šo to komentēt. Varbūt drīzāk tādā vispārīgā veidā. Es ļoti uzmanīgi noklausījos, ko jūs teicāt priekšādātāja kungs. Mēs varam tā kā, es varu sadalīt savus komentārus divās daļās. Pirmais un tas pilnībā es piekrītu opozīciju, ar jūsu pozīcijai. Jūs runājat par sistēmas neatkarību. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi izšķiroši, ļoti svarīgs aspekts. Otrkārt, jūs runājāt par Nacionālo institūtu koordinēšanu, kas savukārt ļaus attīstīt Eiropas statistikas sistēmu, padarīt to tādu stabilāku, skaidrāku, ticamākiem datiem. Jautājums ir, kas notiek realitātē? Vai tas ir iespējams? Mēs, es pilnīgi piekrītu jūs nostājai, ka datiem ir jābūt ticamiem. Piemēram, kāds grieķu gadījums vai piemērs, vai mēs varam no tā kaut kā līdzīgi turpmāk izvairīties, vai tas ir iespējams. Un otra daļa manā komentārā. vai nacionālie institūti, statistikas institūti vispār vēlēsies dalīties ar ticamiem datiem. Es varu suderēt, ka dalībvalstu statistikas institūti vai pārvaldes mēģinās izpušķot, uzlabot iesniedzamos statistikas datus datus, kas iespējams nepilnībā atspoguļos realitāti attiecīgā nozarē. Un otrais. Common methodology, uh, which may be. Vai runāja par metodēm, kādas iz, izmantot. Uh, Vai šeit ir iespējams uh, vienoties par vienādām metodēm visām dalībvalstīm? Un vēlreiz atgriežoties pie Grieķijas negatīvā piemēra, es tomēr šaubos, vai mums izdosies pilnībā turpmāk izvairīties no līdzīgiem gadījumiem. Bet kopumā es jūsu ievirzi, jūsu nostāju pilnībā atbalstu. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka ECR uh, nu, referentam, es šeit negribu jaukties viņu lietās, bet uh, atbalstu kopumā. Uh, Vairāk runātā nav, tad es vēlētos uzdot jautājumu komisijai, vai jūs vēlaties ko piebilst? Es izmantoju arī iespēju, eh, lai atvainotos jums, jo es eh, zinu, ka jums ir jādod ceļā pēc šī, eh, šī sanāksmes. Es atvainojos. Paldies priekšsētājiem, paldies par šo iespēju uzstāties jūsu komitejā. Es vēlētos runāt tikai un vienīgi par četriem punktiem, bet tie ir diezgan nozīmīgi no mūsu viedokļa. Pirmais komentārs būs par nepieciešamību uh, pārskatīt esošo eh, regulējumu par Eiropas eh, statistiku. Tas tik tiešām ir nepieciešams, lai pabeigtu pārvaldības reformas un stimulētu statistikas eh, datu radīšanas modernizāciju. Galvenie elementi jau tika, tiek uzsvērti jūsu ziņojumā, un tāpat arī tie izskanēja komentāros. Mūsuprāt, ir trīs svarīgi elementi - nodrošināt, uh, profesionālo neatkarību Nacionālajiem eh, statistikas institūtiem un Eurostat, nodrošināt efektīvu Nacionālo statistikas sistēmu koordināciju, eh, iesaistot eh, šos nacionālos institūtus un uh, padarīt uh, nacionālās valdības līdz atbildīgas par to, ka uh, statistikas dati ir uzticami. Šis ir jaunais instruments, tā dēvētais uh, commitments and instruments, jeb um, apņemšanās, apņemšanās un instrumenti. Protams, tas pats ir attiecināms arī uz Eirostat, un komisija jau ir uzsākusi uh, statistikas pārvaldības nostiprināšanu un ir papildinājusi ar jauniem elementiem pieņemot neseno lēmumu par Eirostatu, kas ir jāuzskata par komisijas apņemšanos eh, attiecībā uz Eiropas statistikas uzticamību. Kas attiec uz modernizāciju, mēs uzskatām, ka ir izšķirīgi eh, nostiprināt eh, piekļuvu administratīviem resursiem, jo tas ir priekšnoteikums, lai būtu pienācīga efektivitāte un tiktu samazināts sloks. Komisijas priekšlikums uh, veido rūpīgi izsvērtu uh, apņemšanos pašreizējā līguma ietvaros, un mūsuprāt šis priekšlikums uh, iet tik tālu, cik ir iespējams, un uh, cenšas saglabāt uh, ikvienu līdzdalību un tāpat arī partnerību Eiropas uh, Savienības statistikas sistēmas ietvaros. Es vēlētos jūs informēt, ka um, padomas diskusijas um, ir ievērojami pavirzījušās uz priekšu, bet gandrīz visi mūsu priekšlikumi saskars ar eh, diezgan lielu pretestību no dalībvalstu puses. Pastāv pat risks, ka uh, daži noteikumi varētu tikt vājināti, un tāpēc arī komisija cer uz uh, jūsu atbalstu. Un visbeidzot, mans eh, gala komentārs eh, ir par ambīciju līmeni, par kur runāja arī referents, priekšsēdētājs. Komisija satrauc eh, iespējamie, iespējamie nerealistiskie mērķi un tas, ka sarunās varētu parādīties prasības, um, kas nozīmē, ka ir nepieciešams institucionālās reformas un pārmaiņas, kas uh, iet ārpus pašreizējā līguma pieļaujamās robežas. Mēs vēlētos uzsvērt, ka mēs esam pilnīgi uh, pārliecināti, ka ir nepieciešams izveidot spēcīgu, neatkarīgu Eiropas statistikas sistēmu, la, kas atbilstu tām vajadzībām, kāds mums ir, arvien lielāka vajadzība pēc statistikas datiem, un tāpat arī, kas attiecas uz statistikas datu kvalitāti. Taču mūsuprāt, tam visam ir nepieciešams nopietnas pārdoms, izsvēršana, holistiska pieeja. lai vienlaikus uh, īstenot reformas gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Ja mums izdosies saglabāt komisijas uh, um, priekšlikumā iekļautās ambīcijas, protams, uh, tās attiecīgi piemērojot, ņemot vērā jūsu komitejas iesniegtos grozījumus, tas būs ievērojams solis uz priekšu, kas um, ļaus mums uh, attiecīgi balstītu uz šī priekšlikuma mūsu reformas un ilgtermiņu politiku Eiropas statistikas jomā. Paldies! Thank you, uh, Mr. Bahata, for those... Paldies komisijas pārstāvei par šiem nozīmīgiem komentāriem. Mēs tos noteikti ņemsim vērā. Ar šo ziņiem eh, mums nav mērķis iet tālāk nekā eh, tas, kas ir paredzēts līgumā. Taču runājot par neatkarību, mums ir jāpatur prātā, ka mums ir jāinterpretē šis jēdziens, ehm, domājot par to, kāda ir metodoloģija izraugoties Nacionālo institūtu darbiniekus. Lamberkungs jau arī eh, to pieminēja. Tātad nevar būt tā, ka ir pilnīgi neatkarīgs eh, iestādes, kas nav atbildīgs eh, nevienu priekšā. Mēs apgalvojam, ka šīm iestādēm ir jābūt atbildīgām parlamentu priekšā, tātad nevis valdības priekšā, tā ir atšķirība. Bet uh, jo vairāk mēs strādājam pie statistikas eh, datiem un ņemot vērā tos likumdošanas priešlikums, kas eh, ir tikuši izskatīti Eiropas parlamentā attiecībā uz ekonomisko pārvaldību sešpak, divpak, eh, šīs rezultātu tabulas, mēs runājam par sankcijām Un tas nozīmē, ka gal galā mēs uh, grasamies sodīt valsts balstoties tikai un vienīgi uz statistikas datiem, kas, piemēram, ir deficīts. Bet tad mēs pēkšņi apzināmies, ka. Es nezinu, kāds būtu pareizais vārds, bet. ka mums ir simtprocentīgi drošība par to, ka šie statistikas dati palstās uz uh, pareizu metodoloģiju un uh, sniedz pareizos rezultātus. Ir ļoti svarīgi. Nepiešķir pārlieku lielu diskrecionālo vāru. Es, protams, saprotu, ka te ir zinām um, tirgošanās. Um, tas, ka um, dati ir eh, tikai uz laiku, tas nozīmē, ka tie ir pagaidu dati. Un tātad, ja runa ir tikai par eh, tādiem datiem, kas ir nepieciešama informācijai, tad, protams, mēs varam nogaidīt un šie dati var tikt uh, eh, pārskatīti. Bet, uh, ja uh, šie dati liecina par to, ka ir pārsniegts deficīta um, rādītājs, pieļaujamā norma un attiecīgi jāievieš sankcijas, un tad situācija ir citāda. Tātad ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas ir atbildīgi par statistikas datiem, lai mēs viņiem varētu uzticēties, lai tie būtu uzticami, cienījami cilvēki. Lai tie būtu iestāžu vadītāji, uzticami cilvēki. Daudz no viņiem tāda arī ir, bet uh, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi visi ir šādi. Jo sankcijas tomēr ir uh, ļoti nozīmīgs jautājums, un te nav runa tikai un vienīgi par Grieķijas krīzi. Nevar būt tā, ka likumdevējs uzskata, ka deficīts ir deficīts un nekas nav maināms. Viss, ko mēs varam darīt, ir uzlabot datu sagatavošanas kvalitāti, uzlabojot uh, šo pašu iestāžu un tajā strādājošo cilvēku uh, darba kvalitāti. Es domāju, ka tas arī būtu viss, kas man sakāms noslēgumā. Un uh, tagad mūsu turpmākais darba grafiks grozījums ir iespējams iesniegt uh, līdz 14. novembrim, tātad atlikušas vairs tikai 8 dienas, izskatīsim grozījumus 3. decembrī. Balsojums komitejā ir paredzēts 17. decembrī. Un plenārsēdē nu, šis jautājums varētu tikt izskatīts aptuveni nākamā gada martā. Kas attiec uz nākamo ekonu sanāksmi, tad tā ir paredzēta pirmdien 12. novembrī un pēc tam ceturtdien, 15. novembrī, tajā pašā nedēļā. Lielas paldies! Sēde ir noslēgusies. Paldies!